El senor prezidente. Priekšstādātājs. Buenos días. Se abre la sesión. Labrīt, atklājums sesiju un sāksim ar pirmo darba kārtības punktu padomes un komisijas paziņojums par gatavošanos Eirozonas augstākā līmeņa sanāksmē.